Myślę, że możemy zaczynać. Miejsca, żeby naszych gości posadzić. Es domāju, ka ir pietiekami daudz vietas, lai visi varētu apsēsties. Es domāju, ka mēs varam sākt mūsu sanāksmi šeit. Cilvēkiem vietu pietiek, tāpēc mēs varētu sākt sanāksmi. Komisija, jeśli nie ma zastrzeżeń, Dāmas un kungi, sāksim komisijas sanāksmi. Jūsu rīcībā ir darba kārtības projekts, un ja nevienam nav iebildumu darba kārtību, uzskatīsim par apstiprinātu. Chairman, I have just uh, checked with my colleague who speaks English. Priekšsādātāji, man vienkārši ir kaut kas jānoskaidro saistībā ar tulkojumu. Vai jūs tagad dzirdat angļu kanālu? No, no.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 ka varbūt, diemžēl, problēma vēl nav atrisināta. Hāņu dzisiejšiem komisiju mamy skromne, is ok? Tagad viss ir kārtībā. Waiting for English. Tad man būs jāpāriet uz angļu valodu laikam. Jā, ja? viss ir kārtībā. Labi. Un tādā gadījumā. This problem yeah. is German and English. Ah, okay, problem with German and English we should, uh, okay, small break. Labi, neliels pārtraukums. Saka priekšsādātājs, kamēr tiek atrisināt problēma. Yes. The problem where we seem to be getting is that... Izskatās, ka problēma ir tāda. Mēs uh, nedaudz dzirdam angļu valodu, un tad atkal pārslēdzamies uz vācu valodu. Es nezinu, vai kāds te spēlē Ziemassvētku rotaļas jau, vai kas notiek dajmy szansę e, našim współpracownikom. Dosim mūsu tehnikiem iespēju tikt galā ar šo problēmu. We have information that all is okay, yes? We should wait.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 Imieckih. Labi, tagad eh, acīm redzot, eh, viss ir kārtībā. Izskatās, ka viss strādā kā pienākas. Šīs dienas sanāksme tiek straumēta internetā, un vienlaikus es gribēju jums atgādināt, ka 18.30 ir mm, iecerēta pieņemšana, kurā varēsim nobaudīt Ziemassvētku kokteili. Un um, papildus tam es uh, gribēju jums uh, piedāvāt uzklausīt uh, Dančilas kungu par trialogu ar padomi un komisiju. Parasti šī informācija ir pieejama attiecīgās komitejas uh, fórumā. bet eh, dosim vārdu ēnu referentiem. Aņokungs un Dāņčilas kungi ir atbildīgi par šo jautājumu. Ja jūs varētu izteikties, eh, mēs būtu jums par to ļoti pateicīgi. Jā, paldies priekšsādātāji. Dančīlas kungs pat tiešām ir aizkavējies Rumānijā, un viņš man lūdza jums sniegt pārskatu par pirmo trialogu par um, integrēto lauksaimniecību statistiku par to, kā tās ir norisinājušās. Un gribēju atgādināt, ka sarunvedēji ir uzstādījuši ambiciozu kalendāru un mērķis ir nonākt pie risinājuma divos a, uh, trilogas um, seansos, divās sesijās. Un a, uh, pirmais trilogs notika pagājušajā nedēļā. Nu, tas bija ļoti apmierinoši, raugoties uz rezultātiem, jo tas mums ļāva vienoties par virkni punktu, kuras gan es te mm, visas neuzskaitīšu. Uh, otrais pāns, uh, trešais pāns par darbības jomu un uh, Eiropas parlamenta 20. grozījuma iekļaušana tekstā, kas ir cieši saistīts ar 98. gada mērķiem un tālāk arī par 4. pāntu par avotu pie, datu avotiem, 5a pāntu par um, maksājuma aģentūru iesaistīšanu, tur mēs atradām kopsaucēju. Un ņemot vērā to, ka 4. pants uh, piedāvā piekļuvi informācijai, 5. a pants, ko piedāvāja parlaments, vairs nebija liederīgs, tāpēc mēs to atsaucām. Līdz ar to atsaucām 22. grozījumu. Un 4. punkts. Pēc tam, kad uh, noskaidrojām viedokļu atšķirības par uh, paraugu kvalitāti 11. pāntā. Daudz kolēģi uzskatīja, ka parlamenta 23. parlaments uh, ir ietverts piesardzības principā. Tas pārēdz uh, obligātu līdzfinansējumu. Tātad uh, te iet runa par parlamenta 33. un 16. grozījumu kas uh, nodrošina saikni starp šo regulu un finanšu regulu. Un tad uh, tika ņemtas um, vērā mm, vēl, tik, tika ņemts um, vērā vēl vesera, vesela virkne grozījumu, kas attiecās uz 4. un 5. pantu. Divi visgrūtākie punkti šajās sarunās ir 8. pants par tehnisko specifikāciju, arī ad hoc modelis 9. pantā. Tur abas puses izstāstīja, kam tās dotu priekšroku, un tehniskajai grupai tika aicināts padomāt par šiem jautājumiem, lai par to varētu apspriesties nākamajā trialogā. Un tehniskajai grupai ir jāpanāk vienošanās par tekstu nākamajā trialogā, kas notiks eh, Strāsbūrā 12. decembrī pēcpusdienā no nu, pulksten 14. tas arī tiks apspriests. Kā jau es teicu, Dančīlas kungs lūdzu atvaino, atvaino, viņam piedot, bet uh, viņam būs iespēja atbildēt uz uh, parlamenta deputātu jautājumiem citā reizē. Priekšsādātāji, paldies, ka ļāvāt man izteikties uh, par šo regulu Dančīlas kunga vietā. Uzpašinām diskusiju, jako pierwszy pan poseł. Labi, tādā gadījumā mēs varam sākt diskusiju. Pirmais izteiksies Agņokungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Šis ziņojums ir par lauksaimniecības statistiku un tas piemin lauksaimniecību struktūras aptauju, mēģinot uh, centralizēt uh, visus apkopotos datus. Un piedodiet, ka Pagājušajā nedēļā trešdienā es nebiju uz sanāksmē komisiju, bet uh, pašlaik tiek mēģināts decentralizēt visas šīs lietas. Kā tas uh, sasaucas ar to, ko jūs nu pats sacījāt? Oui. Lazonkungs, jāpaldies priekšsādātāji. Diemžēl referenta šodien nav klāt. Uh, bet eh, te iet runa par eh, statistiku un datu apkopošanu, kas nekādi neuzlabos lauksaimnieku situāciju, tā kā Eiropas eh, nākotnes lauksaimniecības statistika mm, sniedz savu ieguldījumu vismaz četrās komisijas prioritātēs. Man par to ir bāžas. Kā tas notiks? Jūs zināt, ka atsevišķās valstīs, tādās kā Francijā, KLP, uh, rāda desmitiem tūkstoši darba vietu. Un tāpēc ir nepieciešama paredzama, arī nepieciešama arī paredzama klimata politika. Un es domāju, ka lauksaimniekiem par šīm nērtībām ir jāsaņem arī kompensācija nekas netiek darīts cīņā pret sociālo dempingu un negodīgu konkurenci. Kā jūs to darīsiet, to es gribu jums pajautāt. Turklāt tas uh, uzliks arī administratīvo slogu, slogu valstīm, sarežģīs uh, eksporta iespējas. Un tāpēc arī gribēju pieminēt uh, mūsu atkarību no pārtikas piegādātājiem. Un šādi jautājumi man rodas uh, saistībā ar šo ziņojumu. Paldies! Dziękuję, pani... Paldies, Lozo kungs! Noišlis kundze, arī es gribēju pateikties. Parasti zaļo grupas vārdā izsakās Mārija, bet uh, mēs esam kopā strādājuši pie zemes koncentrācijas jautājumiem un mums abām būtu komentāri par um, šiem statistikas jautājumiem. Ir nepieciešams uzskaitījums, kam piedar kādas lauksaimniecības, kādas platības, kādas platības tiek īrētas, uh, Mm, kādas, eh, kādu uzņēmumu pieņem citām uzņēmumu grupām. Tie visi ir ļoti būtiski jautājumi. Ir nepieciešams skaidri saprast, kādos holdingos ietilpst kādi uzņēmumi un to daļas. Es saprotu, ka komisija šeit kā kritēriju nosaka lauksaimniecības minimālo lielumu 5 hektāru apjomā, bet mums, es saprotu, ka mums ir uh, svarīgāki tie lielie lauksaimnieki, bet mēs nedrīkstam pazaudzēt, pazaudēt no redzes loka mazos lauksaimniekus. No statistikas viedokļa 5 hektāru ierobežojums ir nepareizs. Ir nepieciešams pārskats arī par mazajiem lauksaimniekiem, lai tie nepazust no kopainas. Tāpēc es vēlreiz uzsvēršu īpašumu struktūra, holdingu struktūra. Uh, par to visu ir um, nepieciešama informācija, un tāpēc uh, nevajadzētu aizmirst par maziem lauksaimniekiem un pazaudēt tos no redzes loka. Sānos, kundze. Eh, gracias, prezidente. Paldies, priekšsādātājiem. Es izteikšos pavisam īsi. Ir nepieciešams aizstāvēt parlamenta pozīciju attiecībā uz sievietēm lauksaimniecēm, kas strādā lauksaimniecībā, un ir būtiski uzsvērt, cik uh, parlamenta nostāja šajā jautājumā ir ambicioza. Okay, myślę, że nastąpiła wymiana poglądów. Man uh, šķiet, ka varam uzskatīt to par pirmo viedokļu apmaiņu Parlamenta nostāja ir skaidra, komitejas vairākums to atbalsta, informāciju mēs esam iegūši un saprotam, ka mm, statistikas datu sniegšana, protams, radīs slogu lauksaimniekiem. Turklāt statistiķiem jau tā ir daudz informācijas, bet uh, es uh, nodošu informāciju tālāk uh, referentam, Un varam pāriet pie ceturtā darba kārtības punkta. Ja vien kāds vēl negrib izteikties labi, tad pārējiem pie ceturtā darba kārtības punkta. Komisijas pārstāvis prezentēs īstenošanas akta priekšlikumu, kas nosaka noteikumus e, tarifā likmju kvotu īstenošanai ar licencēm Andrijai, kungs, es redzu, ka jūs vēl esat piecēcies runāt. Par Dančiles kunga ziņojumu vēl runājot. Viņš nevar, protams, atbildēt uz jautājumiem, ko izdeva runātāji, jo viņš nav uz vietas, bet gribēju, ko sacīt Lozo kungam. Mums ir nepieciešams apzināties realitāti, un tāpēc nevajadzētu šeit noniecināt statistikas lomu mums nosakot savu politiku ir jāvadās pēc reālās situācijas un pēc statistikas, lai mēs nedotos nepareizā virzienā. Un tāpēc uh, es saprotu, ka jums, jūsos varbūt uh, mīt dumpinieka gars, bet uh, tas ir nepieciešams. Un es uh, saku paldies arī visiem iepriekšējiem runātājiem. Kujer. Paldies. Bet tagad gan, kā jau teicu, pāriesim pie īstenošanas akta, ar ko tiek noteikti, noteiktas normas um, tarifu likmju kvotu sistēmas pārvaldībai ar licencēm. Šeit uh, mūsu referenta ir Schreieris kundze. un jūs jau esat informēti, ka šeit ir runa par apjomiem un dažādās uh, ostās, precēm ar dažādu izcelsmi, par transporta jautājumiem. Šo tarifa kvotu jautājums ir saistīts arī ar muitas nodevām un ar šo tēmu mūsu komiteja ir strādājis. Bet tagad uh, došu vārdu Digi Agri pārstāvē, kura uh, mums sniegs uh, pārskatu par šo īstenošanas aktu, sniegs plašāku informāciju un nelielu ievadu runātājs būs Bruno Valāja. Es aicinu jūs uh, izteikties. Thanks a lot, Chairman. Paldies, kungi. Jā, kā jau jūs sacījāt. Kad Eiropas uh, komisija ir izsina sarunas par brīvās tiešniecības nolīgumiem attiecībā uz atsevišķām jutīgām ražošanas nozarēm Eiropas uh, Savienība ir atturīgi noskaņota attiecībā uz uh, pilnīgu tirgus atvēršanu un tāpēc uh, nosaka tarifu kvotas. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība piedāvā ierobežotu piekļuvi tās tirgumu, ierobežotu pēc apjoma un arī apjomu, kam ir samazināts muitas tarifs. Reizēm tas ir nulles tarifs, bet nevienmēr. Šobrīd ir vairāk nekā 500 tarifu kvotu, kas tiek piemērotas, un ikdienā ar to strādā Eiropas komisija un dalību valstis ir aptuveni 350 tarifu kvotu, ko pārvalda taksoda balstoties uz uh, kurš pirmais nāk, tas pirmais māju principu. Un mazāk nekā 150 tarifu kvotu pārvalda DG Agri, balstoties uz uh, vienlaicīgas izskatīšanas principu. Un šobrīd ir vairāk nekā 35 veidu uh, regulas uh, šo tarifu kvotu pārvaldīšanai un harmonizācijas uh, kontekstā mums ir tapuši gan deleģētie, gan īstenošas akti. Mēs sadarbojamies ar ieinteresētajām pusēm un dalību valstīm, lai šīs 150 tārifu kvotas apkopotu vienā īstenošanas un deleģētajā aktā. Un šajā kontekstā ir eh, svarīgi apzināties, ka tas ir vienkāršošanas un harmonizācijas process. Bet mēs uh, darām visu, lai kopā ar dalībvalstīm to izdarītu. Darbu sākām mēs aptuveni trīs gadus iepriekš ar semināru, balstoties nevis uz tekstu, ko bija sagatavojuši komisijas dienesti, uh, bet gan uzklausot dalību valstis un vienu vai otru iesaistīto pusi, kur mēs mēģinājām saprast un rast risinājumu problēmai, kā arī atrast pareizo virzienu, kā risināt šo problēmu. Gan dalību valstis, gan iesaistītās puses diezgan skaidri pauda piekrišanu mūsu izvēlētajai pieejai. Tas uzsvēra, ka jaunā deleģētā un īstenošanas akta tekstam ir jāba, jācentrējas uz uh, uzņēmē darbības veicējiem, bet ir jāuzlabo caurskatāmība, kā arī to, ka sistēma kas būs uh, jāveido un kuri būs jāpārvalda, nedrīkstētu veicināt spekulācijas. Atsevišķos gadījumos tas ir diezgan vienkārši, jo atsevišķas tarifu kvotas netiek līdz galam izpildītas un nav arī pārāk pieprasītas, bet atsevišķos gadījumos situācija ir uh, diezgan atšķirīga jo tas, ko ekonomisti sauc par kvotu ienesīgumu, šis ienesīgums ir diezgan augsts. Tas nozīmē, ka tad, ja kāds uh, uzņēmējs iegūst importa licenci daļai no šīs um, tarifa kvotas, viņš gūst uh, visai augstu peļņu. Un tas, protams, nerada pārsteigumu, ka šādās situācijās pieprasījums ir ļoti liels. Uh, daudz, daudz lielāks nekā mēs spējam piedāvāt šīs eh, kvotas ietvaros. Un tāpēc ir nepieciešams eh, piemērot piešķīruma koeficientu. Nu, teiksim tā, ir kvota, kuras apjoms ir tūkstotis. Mēs saņemam pieprasījumu diviem tūkstošiem un šī gadījumā piešķīruma koeficients būs 0,5. Bet atsevišķos gadījumos piešķīruma koeficients ir daudz, daudz zemāks, pat zemāks nekā 1%. Pagātnē šobrīd tas īpaši attiecās uz ķiplokiem. Situācija tika risināta nošķirot eh, tradicionālos importētājs un jaunpienācējs. Un, piemēram, ķīploku kvotām 70% no kvotas tika iezīmēta tradicionālajiem importētājiem un 30% jaunpienācējiem tirgu. Pēc diviem gadiem jaunpienācēji kļūst par tradicionāliem importētājiem. Un tomēr nedz uh, interesētās puses, nedz dalībvalstis šī sistēma līdz galam neapmierina, jo tā rada tirgus kropļojumus un rada augsni kļūdām. Tāpēc uh, Dalība valstis aicināja šo sistēmu mainīt. Un lūk, ko mēs esam iecerējuši. Un tieši to mēs arī esam iecerējuši, bet atsevišķos gadījumos šīs tarifu kvotas jau ir iekļautas divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, uh, kurus Eiropas Savienība ir noslēgusi ar trešajām valstīm. Tas, piemēram, it īpaši attiecas uz Ķīnas ķiploku tarifa kvotu un Argentīnā audzētajiem ķiplokiem. Ņemot vērā šo divpusējo vai daudzpusējo nolīgumu specifiku. Mums uh, ar trešajām pusēm ir visai ierobežota lemtspēja, vai arī mums ir sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumiem jārisina no jauna. Un um, tur, kur tas bija nepieciešams, kolēģi, kas nodarbojas ar starptautiskajām attiecībām, jau ir uzsākuši diskusijas ar attiecīgajām trešajām valstīm, uh, lai saprastu, vai viņi piekristu pārmaiņām viņiem atvēlētās tarifu kvotas eh, sistēmā. Un tad, kad šī diskusija būs noslēgusies, cerams, vēl līdz uh, nākamās eh, vasaras atvaļinājuma sezonai mums eh, izdosies veikt grozījumus eh, šajās konkrētajās tarifu kvotās. Lūk, tas ir tas, ko es īsumā varēju pastāstīt, bet esmu gatavs arī uzklausīt jūsu jautājumus. Paldies! Tak, w takim razie przechodzimy do. Liels paldies! Es domāju, ka tagad varam pāriet pie jautājumiem un atbildēm, dodot vārdu deputātiem, kuri vēlas izteikties par tarifu kvotām. Vispirms vēlas izteikties Flanagan kungs. Paldies. Varbūt es varu tiešām. Uh, atbildēt uz jautājumiem. Tātad uh, manas uh, valsts iedzīvotāju satrauc dalījums ar Merkostur valstiem un 78 tūkstošiem tonu uh, lielopa gaļas un mm, dārgākie, labākie gaļas gabali. Un Es domāju, ka jāskatās, kas šobrīd tiek ievests un kas tiek izvests uh, no šiem uh, tirgiem. Un 150 tūkstoši vai pat 180 tūkstoši tonnas jau tiek ievestas, un mēs gribam zināt, kādas uh, veida gaļa tiek ievesta un kas tiks ievests nākotnē. Vai jūs varat mūs informēt detaļās? Lūdzu. Džinkuje. Paldies. Neviens vairāk nevēlas izteikti. Budas kungs. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am reușit să ajung la timp, însă avionul... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos runāt netik daudz par uh, importa apjomiem no trešajām valstīm, bet gan par ievestās preces kvalitāti. Mēs uh, esam vairāk kārt jau runājuši mūsu komitejā, ka Eiropas Savienībā ir spēkā daudzi noteikumi, kas attiecas uz lauksaimniekiem, gan uh, Uh, iekļaujot uh, antibiotiku lietošanu, uh, izsekojamību un tā tālāk, bet tāpat laikā Eiropas Savienībā ir nolīguma ar trešajām valstīm, un kādas garantijas mums ir, ka ievestie produkti atbilst izvirzītajām kvalitātes prasībām, kuras ir spēkā Eiropas Savienībā. Nesen uh, bija runa par lielopu gaļas importu no Brazīlijas, un tā vairs nebija piemērota lietošanai pārtikā. Noihils kundze. Īs jautājums. Vai vispār ir saprātīgi vest gaļu tik uh, lielus attālumus, jo mēs zinām, ka dīzeļa degviela tiek izmantota kuģos. Un uh, tiešām tirzniecība nu, nevar būt tāda, ka pamata pārtikas preces tiek uh, importētas, vajadzētu nākotnē domāt par specializāciju. Un šāda veida tirzniecība nav ilgtspējīga. Agilēras kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju jautāt komisijas pārstāvim. Man arī radās zināmas šaubas. Tātad ir šīs 35 regulas. Uh, Un ja mēs vēlamies mainīt sistēmu, kas pastāv šobrīd, eh, tas eh, nevienādā mērā skār visas dalību valsts. Jūs runājāt, ka ir runa par harmonizāciju šobrīd. Tātad par spīti tam, ka ir eh, spēkā noteikumi šajā sistēmā bet tomēr atkarībā no muitas biroja atrašanās vietas attieksme un noteikuma piemērošana ir atšķirīga, tad tas varētu būt ļoti nopietni. Tad varētu izrādīties, ka noteikts preces tiek nosūtīts uz noteiktu valsti, caur kuru vieglāk ir ievest šīs preces. Tātad, eh, ja es pareizi saprotu, ir nepieciešama harmonizācija, jo ne visur ir vienādi citi noteikumu piemērošanas standarti. Liels paldies! Neredzu, ka kāds vēl lūgtu vārdu. Es vēlētos arī vērsties pie komisijas pārstāvja, lūdzot atbildēt uz deputātu uzdotiem jautājumiem. Liels paldies priekšsēdētāji! par pirmo jautājumu par piekļuvi informācijai un par uh, kvotu izlietojumu. Tātad tarifu kvotu izlietojumu. Jā, šī informācija jau tiek publicēta un visa informācija ir pieejama taksud mājaslapā vai DigiAgri mājaslapā. Komersanti eh, zina to visu labi, eh, šī sistēma nav īpaši moderna. Un tādēļ arī mēs ģenerāla direktorātā strādājam pie jaunas lietotājiem draudzīgas sistēmas izveidas. Bet visa šī informācija ir publiski pieejama. Otrs jautājums par fitosanitāro un tirgus standārtu īstenošana. Jā, ir tiesa, ka dalību valstu muitas iestādes kontrolē visu šo standārtu ievērošanu. Tā, tie ir dalību valstu pienākumi un var jums apliecināt, ka tas viss tiek atbilstoši īstenots. Uh, par uzdevumu precizēšanu. Mēs pie tā šobrīd strādājam uh, harmonizācijas procesa ietvaros. Nu, minēšu piemēru. Daļas no, daļu no tarifu kvotām mēs uh, pārvaldām uh, kā pēc medēļ, pa nedēļām, citus pa mēnešiem. Un, lai sistēmu vienkāršotu, esam vienojušies, ka ar dažiem izņēmumiem, ja tie būs pamatoti, mēs uh, pievērsīsimies mēnešu pārvaldības sistēmai. Un, ja jūs vēlaties uh, saņemt importa licenci tarifu kvotu ietvaros, ir jāpierāda, ka jūs esat komersants un tirgotājs, un to var pierādīt uh, ar atbilstošu dokumentu palīdzību. Uh, šiem dokumentiem ir jāapliecina, ka iepriekšējo divu gadu laikā uh, esat importējis vismaz 25 tonnas minētā produkta. Dažos gadījumos 50 tonnas, citos gadījumos 250 tonnas. Tiekoties ar uh, ieinteresētām pusēm, lai sistēmu vienkāršotu, mēs ieviesīsim 25 tonu apjomu. Tie ir piemēri tam, kāda veida vienkāršošanas un harmonizācijas pasākums mēs e, īstenojam. Un tikai tad, ja tiešām ir uh, pamatojums, mēs uh, saglabāsim uh, īpašas normas atsevišķām nozerēm. Piemēram, attiecībā uz piena produktu noteiktām kvotām. Šajā gadījumā situācija ir ļoti specifiska. Paldies priekšsēdētājiem. Lielas paldies! Mēs dzirdējām atbildes uz deputātu uzdotajiem jautājumiem un izteiktiem komentāriem. Es atvainojos Noihlas kundze. es jautāju, cik pamatota vispār ir ievest uh, gaļu no pasaules otras malas tagad, kad mēs uh, uh, cenšamies uh, taupīt enerģiju un cik vispār uh, ir pamats domāt, ka, ka tas viss tā varēs turpināties vēl turpmākos 50 gadus. Lūdzu atbildi. Um, <clears throat> thanks a lot. Yes, uh, Jā, paldies. Jā, es atvainojos. Es to sapratu kā paziņojumu, nevis kā tehnisku jautājumu. Bet ir skaidrs, ka. Jā, tas ir ļoti politisks jautājums. Un tam nevar rast tehnisku risinājumu, tam ir iespējams tikai politisks risinājums. Un tādēļ šis jautājums vairāk ietilpst uh, uh likumdevēju un it īpaši šīs komitejas kompetencē. Paldies! Jā, tāda vispārēja atbilde, bet, nu, bija grūti sagaidīt ko citu. Ja vairāk komentāru deputātiem nav, tad tas nozīmē, ka varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Un es varbūt uh, pagaidīšu, kamēr nu pat ienākušais deputāts uzliek austiņas jo mums balsojums ir paredzēts četros, tātad 16. Saskaņā ar mūsu darba kārtību balsojums paredzēts četros pēcpusdienā. Referents jau ieradies, un es domāju, ka tādēļ varētu sākt balsojumu arī dažas minūtes ātrāk. Un tādējādi mēs varētu arī dot iespēju referentam kaut ko pateikt pirms pārējām pie balsošanas. Tātad īsts ievads pirms balsojam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, par uh, iespēju runāt par šo ziņojumu. Kā jūs zinat, eh, konkurētspēja vai konkurence ir eh, tiešām problemātiska. Eh, mēs saskaramies ar vien vairāk ar to lauksaimniecības nozarē Un mēs sākam ar vien vairāk apzināties parlamentā, ka pret lauksaimniecību nevar attiekties kā pret jebkuru citu parastu tautsaimniecības nozari. Pēdējo gadu laikā ir izveidojusies laba izpratne par to, ka lauksaimniecībā lauksaimniekiem nav bijušas iespējas uh, izmantot visas priekšrocības, ko dod līgums par Eiropas Savienības darbību. Un mēs esam izvērtējuši, ko darīt šajā jomā. Esam uh, vienojušies par 16 kompromisa grozījumiem. Visi ēnu referenti bija vienprātīgi par tiem. Pateicos kolēģiem par sadarbību un ceru, ka šī izpratne atspoguļosies arī balsojumā. Paldies! Paldies Šānikungam! Tiešām ļoti in interesanti informācija jūs mums sniedzāt par to, kā esat vienojušies ar visu politisko grupu ēnu referentiem bet pirms pārējām pie balsošanas es vēlējos norādīt, ka eh, runājot par iepriekšējo darba kārtības punktu, proti tarifu kvotu pārvaldību, to ierosināja Šairs kundze izskatīt. Un eh, koordinātori nolēma komitijas darba kārtībā iekļaut šo punktu, lai to varētu izskatīt, tātad tādēļ pateicos Šājers kundzei. Un atgriežamies tagad pie piektā darba kārtības punkta un balsojam par konkurences politiku. Tagad ir četri pēcpusdienā, referents ir ieradies un uzskatu, ka varam sākt balsošanu. Bet, nu, licznie. Nu, labi, tagad pārliecināsimies, ka visiem ir uh, balsošanas kārtiņas, un ka jūs rīcībā ir uh, viss nepieciešamais. Kompromiss viens, balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Ejam tālāk. Kompromiss 5. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsojam par kompromisu divi. Sākam balsot. Lūdzu, kompromiss divi. Beidzam balsot. Pieņemts. Ejam tālāk. Kompromiss desmit. Sākam balsot. Kompromiss desmit. Lūdzu. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Līdz ar to varam pāriet pie balsojuma par devīto kompromisu. Bet nedaudz pagaidīsim. Tarabēlas kungs, eh, lūdzu, ieņemiet vietu un tad eh, arī balsosim. Labi, devītais eh, kompromiss sākam balsot. Tarbēls kungs arī nobalsojis. Lieliski. Beidzam balsot. Arī šis kompromiss ir pieņemts. Tikai viens pret, cerams, ka tas nebija jūs, Tarbēls kungs. Lakam, jā, nē. Labi. Ejam tālāk, balsojam tagad par 38. grozījumu. Kas par? Pret? Nebija īsti skaidri balsojuma rezultāti. Varbūt jūs eh, um, kāds uh, eh, novērš jūsu uzmanību, varbūt kāds nesaprata, bet uh, acīm balsot tad elektroniski vairs par 38. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Un nu, vairākums noteikti pār, jā, redz, ka ir. Skaidrs, grozījums ir pieņemts. 52. grozījums, kas par? Pieņemts. Kompromiss uh, eh, 3. Sākam balsot par kompromisu 3. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, astoties kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šis kompromiss pieņems. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 62. grozījums. Kas par? Pret. Nāksies pārbaudīt. Balsojam elektroniski par 62. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. 71. Par? Pieņemts. 70. 72. grozījums. Par, pret, noraidīts. 73. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. 74. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 77. Par. Pret. Pieņemts. Sestais kompromiss. Balsam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 91. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 92. grozījums. Kas par? Pieņems. 84. grozījums. Kas par? Pieņems. Pirmais grozījums. Par? Pieņems. Otrais grozījums par pieņemts. Trešais grozījums par pret noraidīts. Piektais grozījums par pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to nu nonākam, nonākam pie 13. kompromisa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. 12. grozījums. Pieņemts. 16. grozījums. Kas par? Pieņemts. 17. grozījums. Kas par? Pieņems. 18. grozījums. Kas par? Pret? Šķiet, ka pieņēmums, bet tomēr pārbaudīsim. Sākumā balsot elektroniski par 18. grozījumu. Beidzam balsot. Nu, tikai ir viens valsts pārstāvis, bet tomēr norēdīts. 27. grozījums. Var? Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrpadsmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to varam balsot par visu ziņojumu projektu ar uh, grozījumiem. Tātad ar šiem grozījumiem, ko pieņēmām, personāla balsojums elektroniski sākam balsot.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 Principā, mamy o godīju 16. Nē, šodien kungam nav nekas sakāms. Puspēcos mums būs kopējā NV Agri un NV uzklausīšana par meža stratēģiju, bet tas būs puspēcos, tā kā tagad um, izsludinām kafijas pauzīt līdz puspieciem. Protams, jāsagaida arī mūsu kolēģi no pārējām komitejām, mūsu viesi, un tad nāc sāksim darbu puspēcos.